Darba kārtība paredz uh, pirmo balsījumu sešas rezolūcijas par uh, vardarbību pret sievietēm Indijā. Kopēja rezolūcija. Sešas frakcijas un paškas kungs. Kas par šo rezolūciju? Pret. Atturas. Vienbalsīgi, cik tā to var redzēt pieņemts. Nākošais ir darba kārtībā balsojums par sešām rezolūcijām par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā. Kopējs rezolūcijas projekts sešas frakcijas un paškas kungs. Paragrāfs numur desmit, mutiskais grozījums ir iesniegts par to. Andrikienas kundze mūs iepazīstinās ar to. On behalf of Priekšsādātāji Tautas partijas grupas vārdās gribētu ierosināt mutisku grozījumu desmitajā punktā, un eh, te tikai viens vārds uh, - directly. Tā tad uh, eh, teksta redakcija būs sekojoša. Es tagad citēju. Uh, uzsver to, ka nepiekrīt, ka trūkst Eiropas Savienības uh, reakcijas uz situāciju Bahreinā, aicina augsto pārstāvu viceprezidentu nosodīt uh, pārkāpums pret pamat uh, cilvēku tiesībām un pamatiesībām un uh, ierobežojumiem pasākumiem. Uh, un jānosaka pasākumi pret tiem, kas ir directly responsible, tātad tieši atbildīgi un iesaistīti šajos cilvēktiesību pārkāpumos. Un ka nepieciešams pārdomāt Eiropas Savienības tirdzniecības attiecības un diplomātiskās saiknes ar Bahreinu. Tātad šis ir citāta beigas, jāieliek vārds directly pirms vārda responsible. Paldies, Andrikienes kundzei. Vai ir kāds pret šo vārdu direkt tieši? Nē, tā tas nav. Tad balsojam par desmito paragrāfu divās daļās. Pirmā daļa, kur šis vārds direkt ir e, e, ietverts, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Līdz ar to rezolūcijas teksts ar izmaiņām, kas par pret atturas. Arī šī rezolūcija, cik tālu redzu, vienbalsīgi pieņemta. Nākošais ir balsojums par sešiem rezolūcijas projektiem par stāvokli Centrālā Afrikas Republikā. Kop kopēja rezolūcija iesniegušas sešas frakcijas un paškas kungs nav grozījumu. Balsojam par dokumentu kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 51 balss par, viens atturējies. Šīs sēdes protokols uh, tiks iesniegts apstiprināšanai nākošā sēdes sākumā. Šodien pieņemtās rezolūcijas nosūtīšu saņēmējiem un organizācijām. Neviens neprotestē, līdz ar to Eiropas parlamenta sēžu uh, periods ir pārtraukts. Jums visiem drošu māju ceļu un līdz ar to slēdz.